iestādes ir uh, iesniegušas uh, prasījumu Teodoros Cegurakis kunga imunitātes atcelšanas uh, prasību, un Vācijas uh, iestādes ir iesniegušas prasību Udo Foikta um, imunitāti atcelt saskaņā ar 9. pantu reglamentā. Šīs prasības tiek nodotas uh,